Meine Damen und Herren, Cienītās dāmas, godātie kungi, Kolēģinnen un Kollegen, kolēģi, kolēģis, es jūs lūdzu ieņemt vietas. Es sveicu jūs mūsu šodienas uzklausīšanā Eiropas kaimiņa attiecību politikas un paplašanāšanās sarunu komisāra amata kandidātu uzklausīšanā. Sveicu Johannes Hānu. Esiet sirsnīgi sveikts. Jūs ne jau pirmo reizi šo procedūru esat aizsūtis kā reģionālo lietu komisārs, jums jau ir šāda veida pieredze un jūsu darbība reģionu uh, attīstības labā, proti attīstīt eh, vājāk attīstītas eh, reģionas, ir saistīts arī ar jūsu jaunajiem uzdevumiem. Tas ir saistīts ar visām tām problēmām un arī mehānismiem, kādi eh, jau ir um, novērot un bijuši. Pāris tehnisku jautājumu. Komisāra amata kandidāts uzstāsies 15 minūtes pēc tam arī noslēgumā 5 līdz 10 minūtes dosim viņam laiku uzstāties. un katrs jautājumu uzdevējs saņems minūtu laiku. Pusotra minūte tiek uh, dota laika atbildēji, un ja ir vēlme, tad pusminūte, 30 sekundes papildu jautājums un minūte uh, atbild uz papildu jautājumu. Koordinātori uh, ir labākā situācijā, atbilstoši tai vienošanās, kāda tika sasniegta un viņiem būs nevis trīs minūšu laiks kopumā, bet četras minūtes kopumā jautājumu uzdošanai un atbildēji. Un uh, līdzīgi, tā kā mēs esam ļoti pieklājīgi, mēs gribētu tā rīkoties uh, arī ar Bertu Langa, Inta komitejas uh, priekšsēdētāju. Viņš man vakar tikai trīs minūtes deva, bet nu, mēs esam tā devīgāki. Nē, nu, praktiski man bija arī vēl tiesības uzdot papildu jautājumu. Un es gribētu uh, viņu aicināt uzstāties pēc koordinātoriem un pēc uh, apakškomiteju priekšsādētāju uzdotajiem jautājumiem. Un tad mēs turpināsim ierastajā ritmā. Mēs esam organizējuši šo uh, uzklausīšanu tā, ka mēs tā tā kā grupās sadalījuši par prioritātēm, varēs vairāk jautājumus uzdot. Un viss ir sadalīts tā, ka arī nelielās politiskās grupas uh, var atbilstoši savu o, lomu o, izsmelt. Vakar es arī uzklausīju dažas uzklausīšanas, un es pārtraukšu tos, kas runās pārāk ilgi. Visā citādi nav iespējams uzdot 45 jautājumus. Un ja mēs neievērosim mūsu pašu noteikto ritmu, tad tas ir nu, ne veiksmīgi pret tiem kolēģiem, kas ir beigās jautājumu uzdevēju un arī uh, lūkšu uh, sekretariātu palīdzēt uh, man. Un uh, mēs rīkosimies. Uh, Uh, ja jūs uh, teiksiet, un priekšstādātāja kungs, uh, tagad mans pēdējās, man pēdējie vārdi un tad vēl minūtu uzstāšanās, tas nebūs iespējams. Tātad lūdzu, ievarot runas laiku un lūdzu izpratni tam, ka rīkosimies ļoti strikti. Es domāju, ka Hāna kungs ir saņēmis ārkārtīgi nozīmīgu uzdevumu lauku. Ja mēs raugāmies uz austrumu partnerību un Eiropas partneriem, tad redzam, ka tas ir ārkārtīgi politisks jautājums dienvidu kaimiņu attiecību jomā. Mūsu Eiropas kaimiņi Raugoties uz situāciju šeit, redzam, ka situācija e, nav labāka un dažkārt dramatiska. Tātad e, Hankungs uzņēma savus uzdevumus tādā dramatiskā situācijā. Mēs saskaramies arī ar e, lietu attīstību, ka Junkar kungs, kas uh, ir prezentējis, mūs ar, prezentējis mums savu plānu, tiks turpināts darbs paplašanāšanās jomā, bet neizskatās tā, ka sarunu, sarunas varētu tikt noslēgt šajā periodā. Mēs vēlamies skaidri parādīt arī Hānkungs, kā mūsu saistības, piemēram, Rietum Balkānu valstis, par tām runājot, tās tiek saglabātas saruna mandāts ar Turciju šeit. Jāsaka, mandātā ir rakstīts, ka mandāta darbības mērķis ir dalība, bet ja integrācijas procesā ir problēmas, tad situācija ir lēn, attīstība ir lēnāka. Tātad mūsu strateģiskās eh, intereses nosaka, ka process ir atklāts un tiek eh, turpināts. Un eh, es aicināšu jūs tagad, Hāna kungs, iepazīstināt mūs ar jūsu pirmo